to mums var nodrošināt zinātnieki. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Tagad mēs noslēdzam debatas par šo jautājumu un balsojums notiks rīt 11.30. Nākamais darba kārtības jautājums ir mutiskais jautājums padomēji par kopējas Eiropas Savienības pārvietošanas programmas izveidi. Un pirms es dodu vārdu komisārei, es lū, eh, padomus pārstāvēju, es gribētu dot vārdu jautājumu autoriem, vispirms Tavares kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Bēgļi varbūt ir tie cilvēki, kas ir pasaulē visneaizsargātākie. Un viņi nevar doties mājās, daudz no viņiem nekad nevarēs doties mājās, nevar palikt tranzīta valstīs Un eh, mēs zinām, ka eh, bēgļu traumas uz Eiropu ir ļoti lielas. Kopā pasaulē apmēram eh, divi, 200 tūk, 20 tūkstoši bēgļu katru gadu, un mums ir nepieciešama attiecīga programma. Lielākais daudzums bēgļu katru gadu dodas uz ASV, Kanādu, Austrāliju, Brazīliju un tā tālāk. un Eiropas Savienības eh, tēls pašlaik nav tas labākais. Bēgļiem būtu jābūt nozīmīgiem visām valstīm, arī prezidējošajai valstī. 96. gadā starptautiskā līmenī notika pirmie pūliņi kaut ko uh, darīt lietas labāk, kaut kā sakārtot šos jautājumus. Un jāsaka, jautājums joprojām ir aktuāls. jo pašreizajā situācijā bēgļu situācija ir sarežģījusies un padomēji ir e, kaut kas jādara. Ir virkne ziņojumu. Un, piemēram, mums ir jāpiedalās koplēmuma proces, e, procedūrā par bēgļu fondu. E, problēmas šeit rāda atsevišķas partiju grupas bet koplēmums ļoti bieži nozīmē kop neizlēmību. Uh, mums ir jābūt, mēs nevaram vienmēr reaģēt tikai uz avārijas situācijām, mums ir jābūt vienkārši programmām, kas darbojas katru gadu un regulāri. Paskatieties, kādas problēmas šobrīd ir uh, Ziemeļāfrikā. No turienes mums būs arvien vairāk bēgļu, un mums nav nekādu instrumentu būtībā, lai mēs kaut ko varētu darīt lietas labā, jo koplēmuma procedūra vienkārši nav notikusi. Vispirms ir vajadzīga nauda, lai tā nonāktu tajās valstīs, kas uzņēma bēgļus. Uh, Un tad ir jāveic attiecīgi pasākumi, lai sagatavotos viņu uh, tālākai uzņemšanai un izmitināšanai. Mums ir jābūt solidāriem, jārada attiecīgas infrastruktūras. Mēs esam uh, līdz likumdevēji. Mēs nevaram norādīt padomē, kādi likumi uh, viņiem jāpieņem, bet kaut kas ir jādara. Un uh, priekšsēdētājs pārtrauc Tavarešu kungu. Nākamais Hiršas kundze. Jums arī divas minūtes. Paldies, priekšsādātāja kungs pārvietošanas programma ir eh, jautājums, pie kura mēs strādājam ļoti daudz. Tajā ieguldījām ļoti daudz eh, sviedru un darba, un mēs esam raidījuši arī pareizo signālu. Mēs pie tā strādājām nevien tādēļ, ka šis jautājums ir tik svarīgs, bet arī tādēļ, ka runājam par cilvēkiem. Un um, raugoties uz Ziemeļāfriku, mums ir jāstrādā daudz ātrāk un mums ir jānonāk pie secinājumiem ātrāk. Mēs jau esam zaudējuši vienu gadu. Mums patiešām vajadzēja izmantot šo laiku, lai varētu organizēt sociālas uh, diskusijas um, sabiedrībā. Mums ir nepieciešams sabiedrības valstu, iedzīvotāju, reģionu atbalsts, lai šos cilvēkus labāk varētu integrēt sabiedrībā. Uh, un mēs esam uh, gabaliņu pa gabaliņam būvējuši tādu vienprātību, un mēs nedrīkstam ļaut, lai šī ēka izbjuktu tādēļ, ka padome uh, kaut ko bloķē. Šis jautājums ir pārāk. Uh, Eh, būtisks, lai to vienkārši palaistu pašplūsmā. Mēs piešķīrām tam prioritāru statusu. Mēs esam vienojušies pār politisko grupu robežām, esam raidījuši signālu un gaidām, lai beidzot arī padome saliktu akcentus pareizajās vietās un ielikt šo jautājumu savā darba kārtībā tās dalība valstis, kas līdz šim nebija aktīvas, beidzot ir jāiesaista kopīgās diskusijās. Mēs esam arī dzirdējuši, ka dalība valstis tagad ir izrādījušas gatavību iesaistīties procesā. Eh, tas ir liels lūgums no liberāļu puses un domāju, ka var to teikt arī visu citu politisko grupu vārdā, ka mēs vēlējāmies uh, izvēlēties pareizo virzienu, piešķirt šim jautājumam prioritāru statusu un organizēt šīs debatas plašākos sabiedrības slāņos. Un nevēlamies, lai debats tiktu atlikts un atlikts. Paldies, paldies, Hiršas kundzei. Ministra Papa Nikolā. Paldies, Papa Nikolau kungs. Spērš to boli, Kīrie Proedrē. Συνεχίζοντας τα όσα είπαν οι πολύ καλοί Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos uh, atsaukties uz to, ko teica man cienītā kolēģe. Bet ministrs kundze, tagad uh, vērsīšos pie jums vienu gadu pēc lēmumiem parlamentā, kas prasīja tik daudz pūļu un laika, jūs devāties uz Sīriju un mēģinājāt arī parūpēties par to, lai pēc iespējas vairāk dalību valstu iesaistās šajā pārvietošanas programmā. Bet neskatoties uz uh, ieguldīto pūļu daudzumu, joprojām nekas nav noticis. Un kādēļ uh, jūs tik ilgi vilcināties, ja jūs nevarat uh, kaut ko paveikt, tad jūs varat kopīgi ar mums strādāt pie risinājuma. Jūs strādājat par šīs programmas humāno dimensiju, runājat par šīs programmas humāno dimensiju, bet ir uh, jārunā arī par to, ka pateicoties programmas izveidēji, mūsu rokās būtu spēcīgs instruments, lai veidotu labu, pārliecinošu ārējo un drošības politiku. Un būtu ļoti jauki, ja tad, kad Eštons kundze devās uz Ziemeļāfriku, viņas rokās jau atrastos šāds instruments. Un mēs runājam par to, ka tas ir nepieciešams visā pasaulē, bet, protams, ir jāsaprot, ka šī problēma tepat eh, uz, norisinās pie mūsu sliekšņa. Mums mums ir jāuzņemas tāda līdera loma vidusjūras reģionu valstīs un ir jāturpina veicināt šīs programmas izstrāde, ir jāpiešķir tai pietiekami liels finansējums, un tad, kad mēs runājam par līdzekļiem pēc 2013. gada, ir paredzēts līdzekļu kopums, un mēs nedrīkstam vienkārši šķērdēt laiku. Līdzekļi ir eh, jāizmanto atbilstoši un efektīvi. Priekšsēdētāja kungs, ministrs kundze, vēlējos eh, izteikt konkrētu priekšlikumu. Vēlējos norādīt uz ETP grupu, jo e, tika runāts par iekšēju pārvietošanu viens valsts robežās. Mēs nevaram pieļaut jaunas katastrofas Lampedūzā, vienkārši vilcinoties ar šīs programmas pieņemšanu. Paldies! Un tagad došu vārdu e, padomas e, vārdā ministras kundzei. Lūdzu, paldies priekšsēdētāja kungs! Eh, az Európai Parlament a menekültek letelepítésével kapcsolatosan. Paldies, priekšsādātāji! Parlaments ir saņēmis trīs mutiskos jautājumus. Tie visi uzdot padomē, un gribu teikt paldies šo jautājumu autoriem. Šajos jautājumos paustās domas nenoliedzami ir nozīmīgas. Visi trīs jautājumi saistīti ar padomus lēmumu attiecībā uz Eiropas bēgļu fondu izveidošanu laikam no 2008. līdz 2013. gadam, ņemot vērā arī kopējo ES pārvietošanas programmu. Es domāju, ka šīs debats ļoti labi parāda, ka Eiropas parlaments uzskata, ka ir nepieciešams palīdzēt cilvēkiem un gribu palīdzēt parlamentu, gribu pateikties parlamentu deputātiem, ka viņi vērs uzmanību šo jautājumu, ka viņi runā par bēgļu jautājumu un par šo pārvietošanas situāciju. Tieši tā kā Tavareškungs teica, pati esmu no Ungārijas. Un mūsu valstī revolūcijas rezultātā arī mums jāuzņemas eh, atbildība par visiem šiem procesiem. Krīze Ziemeļāfrikā, kā jūs norādījāt, parāda, ka mums ir nepieciešama spēcīga vienota Eiropas Savienības bēgļu pārvietošanas sistēmas piekrīt, piekrīt Eiropas parlamentu nostājai, ka Eiropas Savienība ir jāuzņems atbildība šajā ziņā. Tai jāre, jārisina šie jautājumi, tai gadījumā, ja tā vēlas uzņemties vadošo lomu humanās palīdzības uh, sniegšanā. Ļaujiet man jums sniegt to svaigāko informāciju, kāda šobrīd pieejama attiecībā uz bēgļu situāciju pie Lībijas robežām. Es apmeklēju šo reģionu marta sākumā. Toreiz bija tūkstots bēgļu stundā. Tūkstots bēgļu stundā ieradās eh, šajā apmetnē. Tie lielākoties bija migrantu strādnieki kas lūdza, lai viņus repatrijē, at, at, aizved atpakaļ uz viņu dzimteni. Lielākā daļa šo imigrantu sastopās ar ļoti sarežģītiem apstākļiem, tīpaši tāpēc, ka daudziem no viņiem nebija ne dokumentu, ne pasu, ne identifikācijas kārtu, un starptautiskajām organizācijām nācās par viņiem parūpēties šo cilvēku repatriēšana. Varēja notikt tikai viņus pārvietojot, nu, lūk, pārvietojuma programmas ietvaros. ārlietu ministrs no Eģiptes puses arī strādā pie Eģiptes-Lībijas robežas, cenšoties iegūt informāciju par beigu situāciju. Viņš bija uz pašas šīs robežas, tikās ar mm, Eģiptes varas iestādēm. Situācija pamazām ir mainījusies. Vairs ne, neierodas jauni bēgļi no Lībijas puses uh, uz šīs robežas. Šobrīd ir apmēram 200 cilvēku kas tiktu iekļaut pārvietošanas programmā. Citi, kas ieradušies līdz šim, jau ir tikuši izviedoti, tātad tie ir evakuēti, to izdarījis Eģiptes varas iestādes ar Eiropas Savienības palīdzību. Ungārijas ministrs šobrīd arī tieks ar ārlietu ministru no Bengāzī padomes, un arī tur tiek iesaistīta Eģipte, lai censtos atrisināt šo situāciju kas attiecas uz Eiropas kopējo bēgļu politiku, gribu teikt, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai izpildītu Stokholmas programmā paredzētās saistības, izveidojot kopēju patvērumu politiku, kuras pamatā būtu 1951. gada Ženēvas konvencija, kur runās par bēgļu status un citiem attiecīgiem starptautiskiem nolīgumiem. Vēlos uzsvērt, ka padome ir apņēmusies um, strādāt pie šī priekšlikuma lēmumam un attiecīgā paziņojuma. Mēs esam gatavi uzsākt arī oficiālo uh, trialogu par direktīvu un paredzamais gads ir 2012. gads tās pieņemšanai. Es biju klāt debatēs un uh, varēju jau atbildēt uz jautājumiem. Gribu uzsvērt, ka padome atzīst, ka ārkārtīgi svarīgi ir pārvietošanas sistēma, jo un e, tāpēc ar prieku un atzinību uztvēra šo pieņēma šo priekšlikumu e, rezolūciju paziņojumam, kas tika iesniegts 2009. gada septembrī. Šīs iniciatīvas izrientēja no nolīguma ko, un vienošanās, pie kā bija nonākusi Eiropa padome, strādājot pie Eiropas pakta par imigrāciju un patvērumu. Un un tā ietveros, pamatojoties uz brīvprātības principu, e, notiek virzība uz pārvietošanas programmu Eiropas Savienības ietveros. E, tas notiek ANO augstā bēgļu pārstāva dienesta e, paspārnē. Un e, tika pieņems arī, arī secinājumi, to izdarīja padomu 2008. gada jūlijā un novembrī, kur tika runāt par Irākas bēgļu izvietošanu Eiropas Savienības dalību valstīs. Padomu ir sākusi strādāt pie priekšlikuma par grozījumu lēmumā par Eiropas bēgļu fondu 2009. gadā. Un, uh, ir, pirm, un pagājušajā gadā jau iesaistījās virknē neformāla sanāksme, tiekoties ar Eiropas parlamentu pārstāvjiem. Padomu vēlas ņemt parlamentu priekšlikumus vērā, lai virzītos uz kopējiem mērķiem, veidojot daudz elastīgāku kopēju režīmu un sistēmu, kā jau deputāti no jautājumā norādīja šo neformālo sanāksmu rezultātā ir panākt vienošanās par šāda lēmuma politisko saturu. Un tika runāts par to, ka varētu izveidot mehānismu, kas citas starpā mudinātu dalībvalsts piešķirotām finansējumu, tātad iesaistīties šajā pārvietošanas programmā. Padomu no otras puses, diemžēl, nevarēja atbalstīt Eiropas parlamenta priekšlikumu piemērot šiem jautājumiem deleģēto aktu procedūru saskaņā ar līgumu 290. pantu. Tātad šo procedūru nevēlas pie, piemērot kopējiem Eiropas Savienības prioritātiem pārvietošanas jautājumos, un komisijas nostāja šai jautājumā ir tieši tāda pati. Kopējā programmā ir noteikti ļoti strikti datumi kopējām plānošanas darbam, un šādas procedūras piemērošanas gadījumā tie tiktu kavēti. Padomas nostāja un komisijas nostāja ir tāda, ka ikgadējās pārvietošanas prioritātes um, tiek noteiktas, un tas notiek kā daļa no īstenošanas pasākumiem. Un tāpēc tiek piemērot arī attiecīgie īstenošanas noteikumi. Diemžēl padoma un parlaments nav spējuši panākt vienošanos par šo priekšlikumu, respektīvi par ikgadējām prioritāšu, par ikgadēju prioritāšu noteikšanu šai jomā, bet neaizmirsīsim, ka eh, periods no 2008. līdz 2013. gadam, tātad finanšu schēma šim gadam, joprojām jau paredz atbalstu pārvietošanas programmai. Pamatojoties uz ierosinātajiem grozījumiem, dalību valstīm vajadzētu uzsākt līdzdalību šai pārvietošanas programmā un saņemt nedaudz lielāku atbalstu konkrētos geogrāfiskos reģionos un attiecībā uz konkrētiem bēgļu eh, etniskām izcelsmēm. Šobrīd, piemēram, paredzēts, ka dalībvalsts saņem aptuveni 4000 eiro fiksētu summu par katru pārvietoto personu, kas ietilpst vienā no šīm attiecīgajā lēmuma noteiktajām kategorijām. Turklāt dalība valsts nenoliedzami var iet arī tālāk. Pašreizējās programmās nav nekāda ierobežojuma, tās spēja turpināt pārvietošanas darbību. Varu jūs ar prieku informēt, ka Ungārija, piemēram, nākamgad arī sāks dar, iesaistīsies šai programmā. Gribu vēl uzsvērt, ka padomi joprojām ir gatava apsvērt priekšlikumus, kas būtu realizējami realistiski un kas būtu pieņemama abām pusēm attiecībos tiem risinājumiem, kas attiec uz, šo, uz šīm, šo, šīm problēmām. Mēs vēlētos, lai pašreizie mehānismi tiktu izmanto, izmantot elastīgā veidā. Es gribētu, lai šis ārkārtīgi svarīgais jautājums netiktu pārlikts, at, pārlikts uz vēlāku laiku, lai, neuz, un tas, un lai tas nenotiktu kaut kādu juridisku diskusiju dēļ. Tiek uzdot ļoti daudz jautājumu par to, kas ir īstenošanas akts, kas ir deleģēts akts un kā šīs procedūras piemērot. Debats nenoliedzami e, turpinās un tās kavē daudzus, daudz jautājumu risināšanu. Es domāju, ka šajā jomā ir vajadzīgs progress, ir vajadzīgi panākumi. Paldies! Mm. Paldies, saka priekšsādātājs, padomas pārstāvē. Un tālāk uzklausīsim mūsu politisko grupu pārstāvju paziņojums. Un pirmais būs tautas partijas vārdā Dievs Demerkungs. Paldies priekšsādātāji! Gribu vēlreiz teikt, ka solidaritāte, ko paužam bēgļiem un pārvietotajām personām, eh, tai jābūt par pamatu Eiropas Savienības politikai, kad runājam par imigrācijas jautājumu. Un tomēr tas nav jautājums tikai un vienīgi par solidaritāti cilvēkiem, kas nāk no vājām un neprivileģētām sabiedrībām. Dažas dalība valstis, eh, pateicoties geogrāfiskai mm, atrašanās vietai vai kultūras eh, vēsturiskām eh, apstākļiem, ir pakļa, tiek pakļauts daudz lielākam spiedienam un tam jāuzņem daudz vairāk bēgļu un tas ir problemātiski. Savukārt ir citas valstis, kas uh, pat nespēja izturēt šo ārkārtīgi lielo spiedienu pie to robežām. Eiropas parlaments ir pieņēmis virkni ziņojumu attiecībā uz Eiropas eh, komisijas paziņojumu par šiem jautājumiem gan par imigrāciju Eiropā, gan par Eiropas bēgļu fonda grozījumiem 2010. gadā, un turklāt Eiropas parlaments vēlējās piemērot koplēmumu procedūru, tika izstrādāta virkni izmēģinājumu projektu desmit dalību valstīs, bet jāsaka, tas ir tikai piliens jūrā ņemot vērā kādas pārmaiņas šobrīd norisinās pasaulē. Atsevišķas dalībvalstis tiešām ir pakļauts milzīgam spiedienam šobrīd, un šis spiediens īpaši palielinās, ņemot vērā tautas sacelšanās kustības gan Eģiptē, gan Lībijā, gan citur. Eh, Lampedūzā dzīvo 5000 iedzīvotāji, bet šobrīd vairāk kā 6000 bēgļu kopš konflikta sākšanās ir ieradušies šai salā. Un, uh, jāsaka, visas uzņemšanas telpas un aprīkojums ir absolūti nepietiekams. Itālijā un Maltā tas ir milzīgi problemātisks eh, jautājums, bet tas būs problemātiski arī citās valstīs. Eiropas Savienībai jāpalīdz šīm valstīm ļoti svarīgi, lai padome eh, novērstu visus šķēršļus kas šobrīd kavē papildus eh, pārvietošanas programmas darbības uzsākšanu. Ir jāpārvieto šie bēgļi, jo imigrācija un pārvietošana ietekmē visu Eiropas Savienību, ne tikai atsevišķus reģionus. Jā, es jau pavisam grasos noslēgt savu uzstāšanos pagājušu nedēļu, un es atkārtošu savu lūgumu, es izteicu pr prasību, lai Eiropas parlaments tiktu pārstāvēts, lai būtu pārstāvi klāt arī pie Lībijas robežām. Desmit kolēģi devās uz Ēģipti, bet ar to nepietiek. Es domāju, ka mums visiem jāpārliecinās, ka varam izvērtēt militāro situāciju arī paši un uz vietas. Paldies! Tālāk sociālas demokrāta grupas vārdā Morājas kungs vienu minūtu lūdzu. Priekšādātāja ministra kungs. Tas, ko dzirdam, tas ir ļoti skaidrs. Šis parlaments pauž ļoti spēcīgu vispar, visparteisku vienošanos par to, ka vēlamies darīt visu iespējamo, lai bēgļu pārvietošana kļūtu par realitāti. Šī atkārtotā pārvietošana ir daļa no kopējās patvērumu sistēmas. Mēs šobrīd prasām, lai tiktu atbloķētas visas tās barjeras, kas tiešām ir vienkārši neticami, jo šī pārvietošanas sistēma nevar darboties. Tas ir, pa, lūk, tiek paredzēti palīdzību 4000 bēgļiem Eiropas Savienībā. Bet redzam, ka ASV un Kanādā tiek, nu, tam nodrošinās daudz vairāk līdzekļu. Neaizmirsīsim, ka lielākā daļa pārvietoto bēgļu nāk no attīstības valstīm, un Ziemeļāfrikas situācija arī nozīmē tikai to, ka šie cilvēki ieplūst Eiropas Savienībā, viņi nespēja tikt galā ar visu slogu, kas guļ uz viņu pleciem, un padomē ir jāatbloķē šī situācija. Nedrīkstam šeit būt strupceļā tā, lai varam palīdzēt šiem cilvēkiem, un domāju, ka visu partiju, visu politisko grupu pārstāvu šajā aicinājumā ir viensprāts. Paldies! Marājas kungam tālāk Grīsbekas kundze uz vienu minūti. Paldies priekšsādātāji, ministra kundze! Vairāk kā desmit miljonu bēgļu ir pasaulē. Jūs teicāt, tie ir cilvēki, kas pakļaut riskam, tās ir sievietes, kam tiek draudzēts, tie ir bērni bez pavadoņiem, tie, tie cilvēki, kas ir smagā krīzē. Un mums ir jāspēj rēģēt uz šo situāciju. Mums tas nepieciešams, lai mēs aizstāvētu cilvēku tiesības. Parlaments jau ilg, sen ir devis savu piekrišanu un dzirdu arī, ka kolēģi pieprasa e, no ministra puses rīkoties, jo mēs visi esam šeit parlamentā viensprāt šai jautājumā. Viens jautājums, es neticu ka no padoms puses var pastāvēt tāds cīnisms, ka viņi nevēlas mainīt procedūru. Un tikai tāpēc, ka, lūk, ir paredzēts kaut kāds uh, termiņš eh, tālākā lasījuma pieņemšanai, un tāpēc padomi bloķē visu šo procesu. Un eh, priekšādātājs kundze, es ierosinātu no šīs uh, absurdās situācijas tomēr mēģināt iz, izkļūt un nonākt pie normālām sarunām ar padomu un parlamentu, izmantojot attiecīgi juridisko pamatu tieši tā, kā tas ir nepieciešams. Un eh, jāpakļaujās parlamentu prasībām, kas vēlas līdzdarboties šai procesā. Paldies! Paldies! Tālāk uz vienu minūti Kirkopkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāju kā kādreizējais apvienotās karalistes imigrācijas ministrs. Un, protams, šie vārīgie cilvēki ir eh, jāaizsargā. Un eh, cilvēka aizsardzība visā pasaulē noteikti ir Eiropas parlamenta un es ceru arī padomas prioritāte. Mēs esam eh, darījuši savu ārtavu, lai varētu veikt šīs pārvietošanas programmas arī savā valstī. Bet ir jāizmanto arī kopienas pieeja pieeja, lai mēs varētu saprast, kādi būtu vislabākie kriteriji un kā varētu paņelīdzēt tām valstīm, kas jau ir pārslogots ar nacionālajām prioritātēm. Protams, mēs varam runāt paši par savu politiku izveidi. Ir jābūt arī labākai saziņai starp uh, parlamentu un padomu. Padomē ir jābūt apņēmīgākai, ir vairāk jārīkojas. Un es vēlos saņemt solījumu, ka padomu mūs informēs par to, kā ir gatava reaģēt. Un, protams, jāsaprot, ka Ziemeļāfrikas notikumi mainīs tēmu tempu un procesu procesu kā tādu. Mēs varētu izveidot arī tādu obligātu kodeksu, lai dalību valstis pārvietot bēgļus savu valstu iekšienēs, bet lūdzu padomu, dariet taču beidzot kaut ko. Paldies Kirhops kungam, un tagad uzstāsies Kellers kundze uz divar pus minūtēm. Paldies! Pārvietošana ir nozīmīgs instruments, lai varētu um, kaut kā labāk pārvaldīt bēgļu straumes. Piemēram, ASV katru gadu savā teritorijā pārvieto tūkstošiem bēgļu. Pārvietošana ir paredzēta cilvēkiem, kas nav um, paspējuši sasniegt Eiropas Savienības robežas, lai pieprasītu šeit patvērumu. Protams, mums vajadzētu uh, uh, pārvaldīt migrāciju tajās valstīs, kur tā rodas, tā tad izcelsmes valstīs, nevis nogaidīt, lai imigranti klauvē pie mūsu durvīm. Dalība valstis ir uzņēmušas lielu bēgļu skaitu, piemēram, cilvēks no Pakistānas vai Sīrijas, bet, lai kā arī nebūtu, šie, šīm valstīm, protams, nav pietiekam daudz kapacitāšu, tādēļ bēgļi galu galā nonāk nepieņemamos apstākļos. Eiropas Savienība var palīdzēt un tā ir jāpalīdz. Irāks bēgļu uzņemšana ir pierādījusi, ka šāda praksa ir sevi attaisnojusi, bet jāņem vērā, ka tika pieņemts vienkārši smieklīgi maz bēgļu skaits. Uh, Protams, ka starptautiski atzītiem bēgļiem ir jāpiedāvā iespējas uzsākt jaunu dzīvi. Es uh, tagad redzu, ka padoma un komisija kavē mūsu, mūsu pilnvaru un privilēģiju baudīšanā, un es to vienkārši nevaru pieņemt. Un īstenībā mēs bijām vienīgie, kas mēģināja e, īstenot savus tiesības, un nav labi, ka padome vienkārši kavējas un čamājas, nepiešķirot mums mūsu tiesības. Un īstenībā tās mums e, simtprocentīgi pienāks kā pilsoņu tieši ievēlētiem pārstāvjiem. Vēlējos pavaicāt, kāds ir jūsu grafiks, lai cīnītos pret šīm grūtībām, un vai jūs uzņematies saistības iekļaut šo jautājumu darba kārtībā pēc iespējas ātrāk, jo mēs zaudējam dārgu laiku katru dienu. Tad Kad mēs runājam par citiem instrumentiem, kas ir paredzēti pašreizējās situācijas risināšanai, tie patiešām būtu liels ieguvums un pārvietošana būtu uh, ļoti vērtīgs instruments, lai uh, reaģētu uz to, kas notiek Ziemeļāfrikā. Bet ir arī daudz citu instrumentu, kas joprojām netiek izmantot, piemēram, pagaidu aizsardzības direktīva vai uh, bēgļu sadalījums. Ir instrumenti, tie ir piedāvāti, šāda paleta pastāv, bet tie joprojām netiek izmantot un dalība valsts joprojām joprojām nevēlas aizsargāt cilvēku tiesības un uh, kļūst ļoti pazemīgas un bailīgas, kad mēs runājam par starptautisku aizsardzību. Tad lūdzu izveidosim kopīgu patvēruma sistēmu, bet 2012. gads man šķiet pārāk novēloti. Paldies! Paldies! Kelērs kundzei Borgēzija kungs nav ieradies, tādēļ došu vārdu Segadī kungam uz divām minūtēm, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Dārgie kolēģi, tad, kad mēs runājam par migrāciju, mums uh, neizbēgami ir jādomā par to, kas notiek Ziemeļāfrikā un jāanalizē šie notikumi. Ir ļoti skumji, ka daudz cilvēku zaudēja savas dzīvības, demokrātijas vārdā civiliedzīvotāji, bērni, sievietes mirst katru dienu. Un īstenībā tie ir tikai tie pirmie notikumi, īstermiņa notikumi, ko mēs tagad piedzīvojam. Bet mums ir jāsaprot, ka tas atstās uh, ietekmus pasauli ilgā termiņā. Kas notiek Lībijā? Pusmiljonam cilvēku vajadzēja bēgt no valsts. Un kas šo situāciju padara vēl sāpīgāku? Rietumu Eiropa ir pilna Austruma Eiropa tagad cīnās ar citām problēmām, piemēram, uh, Roma mazākumtautība. Tās integrācija tā ir uh, tās uh, proporcijas mūsu iedzīvotāju slānī ir kļuvušas dominējošas, un ir arī valsts, kur Ziemeļāfrikāņu skaits kļūst aizvien lielāks. Kādi ir šie scenāriji? Kas notiks, ja mēs pieņemsim šos bēgļus? Kas uh, notiks? Ir taču kulturāla daudzveidība un varētu rasties arī etniskais saspīlējums. Es domāju, mēs nevaram piespiest dalību valstīm piespiedu kārtā pieņemt vēl lielāku migrantu skaitu Eiropā. Kādēļ šī uh, koncepcija tika apstādināta? Man šķiet, ka koncepcija pati par sevi ir cietus neveiksmi. Un kas te tagad notiek? Tagad, kad mēs runājam par migrācijas politiku, cik daudz liberāļu sēž zālē, mums vienkārši uh, Eh, ir jāsaprot, ka liberāļiem ir jākaunās pašiem par sevi, un eh, viņi taču nevar eh, sasniegt savus mērķus, ja viņi nepiedalās debatēs. Tādēļ mums ir jāizmanto sava enerģija, lai piedāvātu dzīves vietu cilvēkiem Ziemeļāfrikā, lai tur viņiem būtu cienīgi dzīves apstākļi, un lūdzu atgriezīsim Eiropiešiem viņu zaudēto cieņu. Paldies Zegedīkungam, un tagad uzstāsies runātāji individuālā kārtībā, ko Elju kungs uz divām minūtēm lūdzu. Paldies priekšsēdētāja kungs. Dargie kolēģi. Ar gandarījumu uzklausīju uh, ministras izteikumus. Viņa teica, ka ir uh, jāveic pārvietošanas programma un jāpiešķir tai prioritārs status. Mēs saprotam, kāda ir problēma. Vairāk nekā 2000, 200 tūkstoši cilvēku pasaulē ir jāizmanto šādu programmu. Tātad mēs runājam par uh, humānu ārkārtas stāvokli Somālijā, Kongo, Lībijā, Ēģiptē, un šeit vēl varu turpināt uzskaitījumu. kā Papa Nikolaukungs teica, tā ir tāda humāna katastrofa, un cilvēkiem ir nepieciešama pārtika, viņiem ir nepieciešama resursi, bet programmas vēl nav tikušas apstiprināts, līdz ar to resursu šīm valstīm neplūst. Es vēlētos uh, dzirdēt jūsu um, apstiprinājumu tam, ka process nav ticis apstādināts tikai legāli iemeslu dēļ, likumīgi iemeslu dēļ, bet mēs šeit runājam par koplēmumu procedūru, un ko tad padomu varētu teikt par parlamentu pozīciju? Jūs to vispār nepieminējāt, jūs pat neteicāt, ka neesat ar to viensprātis. Līdz ar to mums ir jāveido pārvietošanas programma, tā ir nepieciešama. Bet eh, kaut kāda neizprotama iemesla dēļ mēs to vēl neesam eh, nostādījuši uz kājām. Jūs runājat par prioritātēm. Nu, kas tad eh, ir jūsu prioritātes? Vai šai pārvietošanai nevajadzētu būt vienai no padomas prioritātēm? Es esmu pārliecināts, ka tā ir. Rītdien padomē un citās iestādēs jūs noteikti teiksiet, ka tas ir steidzami bet mums ir nepieciešams padoms uzmetums, kur jūs piedāvātu to, kā labāk administrēt šīs migrantu plūsmas. Varbūt jūs tagad piedāvāsiet to atlikt uh, uz jūlija mēnesi. Bet mēs nevēlamies, lai jūs visu laiku tikai mēģinātu aizstāvēties. Mēs vēlamies, lai jūs pieņemat lēmumus. Paldies, Koelju kungam, un tagad Gijoms kundze uz divām minūtēm. Jā, ministrs kundze, ņemot vērā humanās krīzes konstruktu Lībijā, es domāju, ka šodienas vairāk nekā ikad iepriekš ir vajadzīgs, lai Eiropa rīkotos vienot un palīdzētu izveidot šo pārvietošanas programmu. Jau no 1. mārta starptautiskā sabiedrība ir censusies nodrošināt krīzes risināšanu ar pārvietošanu, bet mums arī jāuzņem sava loma. Itālija vien pati šobrīd uzņem ārkārtīgi daudz cilvēks no Tripols. Esmu dzirdējis, lūk, ka. Uh, jūs runājat šeit par 4000 bēgļiem. Un es gribētu dzirdēt sīkāk arī par šiem 4000 eiro, kas paredzētu uz cilvēku programmas ietvaros. Bezdarbība ir eh, apkaunojama, jo problēma šādā veidā tikai sazinās Tunisija un Ēģipte pie saviem robežām uzņem tos, kas bēg no Lībijas Eiropā, un vajadzētu palīdzēt šīm valstīm un nodrošināt šīm personām starptautisku bēgļu status. Humana krīze Lībijā. Uh, ir eh, paredzējusi eh, krīzes Lībijā nozīmē, ka šai pārvietošanas programma ir vēl lielāka nozīme. Tā pārvietošanas programma tomēr jāizmanto kā pēdējais eh, risinājums. Jo, un, un atcerēsimies, ka no visiem bēgļiem, kas tiek kaut kur pārvietot pasaulē, ļoti neliels procents bēgļu tiek uzņemta Eiropas Savienībā. Jo vienlaicīgi jāpārliecinās arī par pārvietošanas programmā iekļaujamo personu uh, atbilstību uh, attiecīgiem noteikumiem, kur tā, turklāt arī pārvietošanas apstākļu kvalitāti. Eiropas pārvietošanas programmai vajadzētu tieši tāpat kā parlaments to norādīja savā rezolācijā, izmantot dažādo pieredzi, kas ir bijusi dažādās dalību valstīs, un tai vajadzētu nodrošināt arī atbilstīgu koordinēšanas līmeni starp, starp valstīm. Paldies Gijoms kundzei un tālāk uz vienu minūtu Rosbaks kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Visā pasaulē. Uh, virzās migrantu plūsmas vai no kara dēļ, vai dabas katastrofu dēļ, un neatkarīgi eh, no tā, kāda ir iemesla, kādēļ viņi ir pametuši savu dzimteni, viņiem visiem ir nepieciešama aizsardzība. Daži cilvēki atgriežas atpakaļ savās dzimtenēs, kad situācija tur ir nomainījusies, eh, nomierinājusies, bet eh, citiem joprojām ir nepieciešama jauna dzīves vieta. Jāņem vērā situācija Ziemeļāfrikā. Tagad pie Eiropas Savienības ārējām robežām ierodas aizvien jaunas bēgļu traumas. Situācija dalībvalstīs šajā kontekstā ir ļoti atšķirīga. Vēlējos pavaicāt padomēji, ko nozīmēs šo bēgļu uh, pārvietošanas uh, programmas īstenošana dalību valstīs. Protams, ja mēs eh, runājam par tādu eh, bēgļu straumi nepārtrauktu uzņemšanu, tas man šķiet problemātiski. Vēlējos pavaicāt, vai arī padome var atbildēt, vai tā ir par vai pret šādu pārvietošanas programmu. Paldies Rosbachs kundzei un tagad Romēro Lopes kundze uz divām minūtēm. Gracias, presidente. Señoría. Paldies, priekšsēdētāji dāmas un kungi. Jā, šī ir uh, sabiedriskās domas problēma. Nu, kā jūs varat uh, pārliecināt dalībvalsts par to, ka mums ir nepieciešama šāda kopēja pārvietošanas programma? Dalībvalsts vēlas saglabāt uh, suverenitāti. Taču varbūt tam nevajadzētu būt pretrunā ar uh, prioritātēm, kas ir noteiktas uh, Eiropas Savienības politikā. Uh, Un eh, šeit mēs varam izmantot attiecīgi bēgļu fondu. Eh, mēs varam dažādi šeit rīkoties un padomē to vajadzētu ļoti rūpīgi apsvērt. Ja dalībvalsts saņems finansējumu no šī fonda bez eh, jebkādiem ierobežojumiem, tad nekāda kopēja pārvietošanas politika mums vienkārši nebūs. Uh, Arī par patvēru meklēšanas politiku mēs nespēsim eh, vienoties. Ir nepieciešama noteikta sistēma. Un uh, ir jāpas, jāpastāst, kādēļ cilvēki nav atsaucīgi. Tas nav tikai solidaritātes jautājums, bet tas vienkārši dārgi dalībvaltī, uh, dalībvalstīm. Paldies! Un tālāk uh, Flaško Benaus kundze. Paldies, priekšsēdētājs priekšsēdētāji eh, ministrs kundze gandrīz pirms gada šajā telpā jau mēs runājām par eh, to, ka dažās dalībvalstīs darbojas šādas te pārvietošanas programmas, bet tās nav koordinētas savā starpā. Un šī vājā koordinācijas eh, līmeņa dēļ pārvietošanas izmaksas ir ļoti augstas, ja mums ir pietiekoši augsta politiskā grība un labi eh, koordinēta programma, tad mums ir jāveido, jāizveido pārveid, pārvietošanas fonds Eh, un ir jāsaskaņo nacionālās programmas, jāizveido tās tur, kur tās nav, un jāveic arī centralizēti pasākumi. Fakti ir labi zināmi. Un ir eh, jau panāks politiskais konsensus starp eh, parlamentu un padomi. Tādēļ es aicinu padomi pasludināt to par prioritātu un beig beigās nobeigt šo procesu. Paldies! Un tālāk mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras, un es vēlos dot vārdu figurēdo kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka mēs esam patiešām satraukšies par uh, humāno uh, trade, traģēdiju, par uh, to nabadzību, uh, badu. Uh, un citām šausmām, ko bēgļi pieredz visā pasaulē. Solidaritāte ar šiem cilvēkiem ir kaut kas tāds, kas mums ir, mm, protams, jādara. Mums ir jāatbalsta bēgļi, jāatbalsta tās valstis, eh, kuras eh, visvairāk skar šī problēma to eh, geogrāfiskā izvietojuma dēļ. Kardi Ziemeļāfrikā, tojos austrumos situācija pasliktinās, tā jau tā nebija laba. Uh, bet tā kļūs vēl sliktāk. Tādēļ ir vajadzīgi steidzami pasākumi, lai varētu atbilstoši pārvietot uh, bēgļus, lai nodrošinātu viņiem cilvēkcienīgu uh, dzīves apstākļus. Tūkstošiem cilvēku klāvē pie mūsu durvīm un neviens viņiem neatver. Paldies, Figureido kundze, un tālāk došu vārdu Galskundzei. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Kā jau jūs sacījāt, ministrs kundze, tad eh, vērojot notikumu attīstību pēdējās nedēļās, mēs varam secināt, ka bēgļu jautājums var kļūt ļoti degošs un aktuāls, jo šis te bēgļu vilnis arvien eh, pastiprinās, un mēs neesam uh, Eh, gatavi strateģiski atbildēt uz šo izaicinājumu. Viens no vissvarīgākajiem instrumentiem mūsu rīcībā ir pārvietošana. Protams, ka mēs varam prasīt eh, vairāk solidaritātes, labāk koordināciju, taču ir nepieciešams arī sociālais konsens visās dalība valstīs, un šeit dalība valstīm ir jāpastrādā. Mēs priecājamies, ka uh, Ungārijas prezidentūra negrib uh, celt nekādas juridiskas barjeras un ir apņēmības pilna rīkoties. Paldies Galskundzei. Obermaira kungs lūdzu tagad. Paldies priekšsēdētāji kungs. Jā, tāda. Uh, Eh, mm, elitāra, politiski korekta grupa te runā par to, ka ir vēl par maz uh, bēgļu Eiropas Savienībā un ka varbūt vajadzētu eh, viņus vēl uzaicināt uz Eiropas Savienību, jo šeit ir augstāki dzīves standarti, bet atcerēsimies, kas notiek. Simtiem tūkstoši bēgļu no Ziemeļa Āfrikas ir pārpludinājuši Lampedūzas salu, kas burtiski eksplodēs kuru katru brīdi. Uh, protams, viņus vajadzētu labāk izmitināt eh, kaimiņu valstīs, kur nav tik lielas integrācijas un eh, kultūras atšķība problēmas, piemēram, eh, Ēģiptē un Tunisijā. Un, um, Viņus varētu sūtīt uz trešajām valstīm, un tur varētu izveidot tādu kultivētu un ilgspējīgu bēgļu uzņemšanas struktūru. Paldies, paldies Obermaier kungam, un tagad noslēgumā došu vārdu Georgi kundzei lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, centīšos eh, atbildēt eh, uz visiem galvenajiem jautājumiem. Pirmkārt, aplūkosim Eiropas Savienības paveikto. Daudz no mums minēja, ka mēs atpaliekam no ASV un citām valstīm, ka viņi ir devīgāki un dāsnāki par mums, taču es domāju, ka tas tā nebūtu nav. Ja jūs paskatieties uz bēgļu skaitu, un jā, tas ir varbūt mazāks, kā piemēram Austrālijā, SV un Kanāda ir uzņēmušas, un padome eh, galu galā saka, ka mēs šeit runājam par ilgtermiņa situācijas risināšanu, bet aplūkojiet uz šiem te spontā, šiem spontāniem pieprasījumiem, ko Eiropas saimnība saņem tā, tā, šis skaits ir daudz augstāks nekā kurā citā pasaules reģionā. E, es izmantoju datus, ANO datus, starp 2005 un 2009 gadu dažādas Eiropas Savienības valstis ir saņēmušas 1 miljonu 150 tūkstošus 980 pieprasījums. Un citas valstis tikai e, 391 e, tūkstoti. E, Tā tad lūk, šie skaitļi runā paši par sevi. Daudz runā par laika grafiku, ko plāno šī darba paveikšanai Ungārijas prezidentūra. Jā, mēs piekrītam, ka jautājums ir neatliekams un ka tas ir jārisina steidzam. Es jau janvārī par to runāju, un tad vēl šī situācija nebūtu nebū, nebija tik akūta. Taču mums jau bija konkrēti plāni, un mēs cenšamies tagad šīs lietas eh, pēdējo notikumu gaismā pātrināt. Beļģijas prezident, prezidentūra centās virzīt stratēģiju, lai panāktu mūsu izvirzītos mērķus līdz 2012. gadam. Šeit ir runa par ilgtermiņa eh, rezolūcijām, par Dublinas procesu un vēl virkni citu direktīvu par eh, bēgļu uzņemšanu. Es domāju, šī stratēģija kopumā saņēma atbalstu visās trijās institūcijās, gan parlamentā, gan uh, padomē, gan komisijā, kā ar ilgtermiņa uzturēšanos. Šeit padome un parlaments vienojās. Un uh, padome pieņems šo vienošanos pāris nedēļu laikā. Tālāk. Ungārijas prezidentūra ir saņēmusi mandātu sākt neformālu trialogu, un mēs vēlētos to darīt pēc iespējas ātrāk, un mēs paļaujamies uz Eiropas parlamentu kā partneri šajā procesā. Uh, Un kas atcies uz Eirodaku un Dublinu, tad mēs esam panākuši ievērojumu progresu padomē, un ir tikai daži vēl neatrisināti uh, jautājumi, kas ir ļoti politizēti. Eiropas komisija nāca klajā ar paziņojumu, ka tā ir gatava nākt klajā ar jaunu uh, priekšlikumu. Un pirmajā uh, lasījumā uh, ir pabeigta uh, bēgļu direktīvas izskatīšana, un šobrīd Libe komiteja izskata uh, tālāk grozījumus šajā direktīvā. Un abi likumdevēji, es ceru, spēs vienoties par Eirodaku un Dublinas regulām, kad uh, tās uzsāks sarunas. Un tikko komisija nāks klajā ar, šo, ar tās priekšlikumiem mēs varēsim turpināt mūsu darbu. Ziemeļāfrika. Es uh, minēju Ungārijas prezidentūras centienu šajā jomā, kā arī apmeklējums uh, tieši uz robežām. Padoms sanāksmē 11. aprīlī mēs izvēra, izvērtēsim migrācijas situāciju, taču Es gribu arī atbildēt tiem, kas mūs kritizēja. Jau padomas eh, secinājuma projektā mēs atzinām eh, to, cik nopietna ir situācija ar bēgļiem. Un es gribu sacīt, ka mēs esam gatavi sasaukt arī eh, iekšlietu, ārkārtas iekšlietu padomi vēl Ungārijas prezidentūras laikā. Tā kā mēs cenšamies likumdošanas darbu pātrināt un darām visu, kas mūsu spēkos. Un es gribētu arī novēlēt par, parlamentam un komisijai rīkoties tāpat, ko Eljau kungs minēja sakojošu problēmu. Bēgļu regulas grozījums. Es jau sacīju ievadā, ka mēs piekrītam politiskajam saturam. Mēs pašlaik esam iestiguši juridiskās debatēs tur ir juridiska problēma, un tā tas ļoti bieži notiek ar citiem instrumentiem, jo mēs vienmēr strīdamies par to, vai izvēlēties īstenošanas aktu, akta formu vai deleģētā akta formu. Es saprotu, ka šis jautājums ir ļoti svarīgs juridiskā procedūra, kurai būs jāsako, ir ļoti svarīga, un tādēļ izrādās, ka ir ārkārtīgi grūti Eiropas pilsonim saprast, kas ir deleģētais akts un kas ir īstenošanas akts. Bet kas mums ir jādara? Neatliekamos gadījumos ir jācenšas atrast risinājums saulēcīgi, Tāpat laikā es pilnībā respektēju Lisabonas līgumu, taču šeit visos gadījumos vienmēr viss nav tikai melns un balts. Mēs nevaram vienmēr novilkt krasu robežu starp abiem, abām šīm likumdošanas aktu formām. Runāsim par to vairāk, sarunāsimies, bet es ļoti negribētu lai jautā, šis jautājums iestiktu juridisko problēmu līkločos un mēs nekur netiktu uz priekšu. Un pašreizajā situācijā tas ir īpaši svarīgi. Mums ir, protams, jāpiepilda šie, šīs padomas sēdes ar īpašu saturu, un tad es ceru, ka mēs varēsim nākt uh, klajā uh, ar daudz eh, pamatīgākiem lēmumiem kā pirms pāris mēnešiem. Tad saņēmu vēl virkni jautājumu, piemēram, par to, kas notiks. Jā, pēkļu plūsmas uz Eiropas Savienību vēl eh, palielināsies. Es domāju, ka mēs jau tā esam spēruši daudz soļu. Šī jautājuma sakarā Eiropas komisija šeit ir bijusi fantastiski aktīva, ir eh, sazinājusies ar Tunisijas eh, varas iestādēm, starptautiskajām bēgļu organizācijām. Viņi visi dara savu darbu, un mēs principā kontrolējam situāciju. Kas ir visneatliekamākais, ir repatriācija, arī tā notiek, bet tas nenozīmē, ka pārvietošana nebūtu svarīga. Kas attiec uz Itāliju, mums šeit arī ir juridiska problēma. Itālija jau ir uzņēmusi 120 piecus cilvēkus. Es domāju, ka dalību valstīm. Dalībvalstis jau aktīvi ir iesaistījušās un spēr praktiski soļus, lai risinātu problēmu. Tas jau gan nenozīmē, ka mums nav nepieciešama jauna likumdošana. Mums to vajag. Un mums ir jāpanāk šeit vienprātīgs lēmums. Paldies par uzmanību un paldies. Uh, par komentāriem un kā uh, Ungārijas prezidentūra jau tā paziņoja, tad mēs uh, pierādīsim, ka esam prezidentūra ar sīredi. Un uh, mēs pirzāmies priekšā arī Romu stratēģijas uh, apstiprināšanā. Tā kā liels paldies jums visiem! Paldies! Tavārieši kungs, vai jūs par procedūru vairāk jūs nevarat izteikties tagad? Uh, no, it's, uh comments to rather of a methodological. Es, jā, es drīzāk par tādu metodoloģisku raksturu jautājumu gribēju izteikties. Padomi ir teikusi, ka viņi piekrīt mums visā, izņemot 290. pantu piemērošanu. Pēc koordinēšanas ar mūsu referentiem, tātad referentiem pie pārvietošanas jautājumus, gribu izteikt divus metodiski raksturu komentārus. Um, Tavareša kungs, mēs jau esam tik stipri nokavējušies, ka es jums nevaru tagad dot vārdu visādiem komentāriem. Es varu pieņemt tikai izteikums par reglamentu. Jums ir